atbildīgām personām. E, ja ir neatbilstība konstatēta, tādējādi vairs nebūs iespējams, ka bīstams produkts, kas neatbilst likuma prasībām, e, nebūs neviena atbildīgā par to. Esam arī ieviesuši aizsardzību internetā, pircējiem internetā, kuriem jānodrošina tāda pat drošība, kā e, tradicionāli pārdotiem veikalos pārdotiem produktiem. Eiropas līmenī jāuzlabos sadarbība politiskā līmenī starp dalību valstu atbildīgajām iestādēm, un lai varētu izveidot kontrolas sistēmu, kas būtu viengabalaina. Mēs arī negribam pieļaut tā saucamo port shopping, ko negodīgi, negodprātīgi tirgotāji izmanto, apējot muitas. Mēs esam paredzējuši mērķus, vienotas metodas, riska kontrolēju, labāku atbalstu savstarpējo starp nacionālajām iestādēm. labāku uzraudzību sistēmu kur vairs nebūs interešu konflikts starp kontrolieriem un kontrolēto personu. Lai netiktu privileģēti negodprātīgie tirgotāji. Ar komisiju esam vienojušies, ka būs tīkls Eiropā, lai šī uzraudzība uzlabotos. pamatojoties uz vienotām prioritātēm. Esam arī stiprinājuši nacionālo iestāžu kompetences attiecībā uz izmeklēšanas un kontrolas iespējām, arī īpaši attiecībā uz interneta tirdzniecību. Tie ir galvenie rezultāti, kas sasniegti. Es ceru, ka būs plašs konsens balsojumā. Paldies par uzmanību. Paldies! Bienkovskas kundze komisijas vārdā. Godājumie deputāti! Ļoti priecājos redzēt, ka uh, Sarunas ir eh, vainagojušās ar panākumiem attiecībā uz tirgus uzraudzību un produktu atbilstību. Paldies jums visiem parlamentā par jūsu atbalstu šai iniciatīvai. Šis ir būtisks vienotā tirgus stratēģijas panākums. Eh, tiesi, šis tiesība akts risina būtisku programmu vienotajā tirgu ir pārāk daudz nedrošu, neatbilstīgu produktu mūsu tirgos. Tas ir arī būtisks solis uz priekšu, lai aizsargātu labāk patērētājs, lai būtu godīgāks vienotais tirgus precēm Eiropas Savienībā. Paldies no visas sirds referentam, referentam Nikolā Dantī, referentiem Kārasam, Selimovičam un Daltonam. E, e, nebija vienkārši šo darbu pabeigt vēl pirms e, vēlēšanām. E, Protams, e, e, ik viens no mums būtu varbūt kaut ko vēl vēlējies savādāk redzēt, piemēram, pirmajā punktā būs deklarācija par šīs regulas uh, juridisko pamatu, bet mēs arī apņemamies strādāt, lai būtu uh, lielākā kontrols uz uh, vienveidība pie mūsu robežām. Uh, ir jāapstādina nedroši, neatbilstīgi produkti pirms tie nonāk mūsu Eiropas tirgu. Regula uzlabos um, izlūkošanas datu apmaiņu starp uh, attiecīgajām iestādēm un arī muitas iestādēm. Uh, priekšlikums ir arī ticis vēl uzlabots uh, darba gaitā. Mm, piemēram, es domāju par uh, kolēģi savstarpējo novērtējumu uh, starp nacionālajiem inspektoriem, un nacionālajie inspektori saņems plašākas pilnvaras attiecībā uz tiešsaites tirdzniecības uzraudzību. Mm, digitālās piegāžas ķēdes labāk uzraudzīt, ķēdes labāk uzraudzīt tiešsaites tirgotājs kas ļaus varas iestādēm iegūt uh, informāciju, kas tām ir nepieciešama, lai pārliecinātos par atbilstību. Otrakārt, regula uzlabos sadarbības starp uh, varas iestādēm un uzņēmumiem, nepieļaujot neatbilstību, kas ir ļoti svarīgi. Ir uzņēmumi, kas strādā labticīgi, bet uh, viņi neapzinas noteikumus Tagad eh, uzņēmumiem būs vieglāk iegūt informāciju par ES produktu prasībām. Un treškārt, varbūt vēl svarīgāk, tiks uzlabota sadarbības starp visām Eiropas Savienības kompetentajām iestādēm. Kā zinat, pat labam ir vairāk nekā 500 tirgus uzraudzības iestāžu visā Eiropas Savienībā. Tādēļ produkti eh, plūst, eh, pārvietojas pār mūsu robežām brīvi bet eh, uzraudzība netik brīvi. Eh, tādēļ ir pārobežu sadarbība jāuzlabo. Nacionālajiem eh, inspektoriem ir arī jāsadarbojas veiksmīgāk ar muitas iestādēm. Un par, šeit arī palīdzēs Eiropas atbilstības tīkls. Pietrūks tikai vienas lietas, proti finansējuma, īpaši attiecībā uz projektu atbilstības tīklu. Šiem līdzekļiem jānāk no vienotā tirgus programmas, un es ļoti priecājos, ka jūs esat arī to atbalstījuši, un es rēķinos arī uz parlamenta, eh, parlamenta tālāko atbalstu šajā ziņā. Visbeidzot, vēlos teikt, ka esam sasnieguši ļoti labu kompromisu, līdzsvarotu kompromisu, kas atspoguļo dažādas viedokļus un um, prioritātes, kas ir dažādām pusēm, eh, un es ceru, ka rīt arī balsojumā tas gūs jūsu atbalstu. Paldies! Paldies, un tagad vides komitejas vārdā Mikolāšika kungs viena minūte. vides aizsardzība, patērētāja aizsardzība ir ļoti svarīgas, tie ir e, preču tirgus pamatpīlāra. Es ļoti priecājos par šo regulas projektu, kuras, kura mēķis ir gādāt, lai Eiropas senībā būtu harmonizētāka eh, eh, normatīvā bāze. Tā attiecas uz baterijām, akumulātoriem, ķīmiskām vielām, riepām, automašīm, biocidiem, izstrādājumiem, elektroatkritumiem, medicīnas izstrādājumiem un tā joprojām. Esmu pret to, ka jau harmonizētie noteikumi tiktu apieti. 32% rotaļlietu, 58% elektropreču un 47% būv eh, izstrādājumi, kas jau ir kontrolēti, neatbilda e, drošības prasībām. Tādēļ es atbalstu vairāk kontroļu, lai negod prātīgos ražotājus e, sodītu un e, patērētājs labāk sargātu. Jaunajiem ēst e uzraudzības centriem ir jāgādā, lai pārbaudas būtu efektīvāks un tiem būtu pienācīga ekspertīze. Īpaši, kas attiec uz ķīmiskiem vielām, kuras pārāk bieži attiecībā uz, tiek eh, konstatēts eh, attiecībā uz eh, rotaļlietās un citur. Uh, Paldies, un tagad runātāju politisko grupu vārdā, vispirms ETP vārdā Karasa kungs pusotru minūti. Komisārs kundze, referent eh, Dantī, dāmas un kungi. Pirmais reformu mēģinājums tirgus uzraudzības jomā 2013. Eh, gadā, diemžēl, izgāzās. Šodien eh, mēs ja, no jauna mēģinam uzlabot tirgus uzraudzības sistēmu. Tas bija ļoti nepieciešams patērētāju interesēs. Mēs zinām, ka rotaļlietas, pirotehnikas izstrādājumi, mašīnas ir tādi produkti, kur eh, pat labāk saskarāmies ar vislielākajām problēmām. Mēs uzskatām, kurš bīstams pro produktus um, importē vienotajā tirgū, tam ir arī jāuzņemas par to atbildība. Tādēļ ir jābūt uzraudzībai. Lai mēs zinātu, kurš bīstamus produktus uh, tirgu importē, kuram par to jāuzņemas atbildība. Mēs vēlamies arī vienlīdzīgus spēles noteikumus visiem. Visiem ārpus Eiropas uzņēmumiem ir, ir jāpilda tie paši e, noteikumi eh, kā pašmāju uzņēmumiem, ja viņi vēlas mūsu tirgos darboties. loģistikas uzņēmumi, lielie tiešsaistes uzņēmumi līdz šim varēja no atbildības atkartīties. Šī prakse tagad beigsies. Tie, kas vēlas pelnīt naudu ar bīstamiem neatbilstīgiem projektiem, tas arī drīkstēs turpmāk maksāt rēķinu eh, par to jāuzņemas tomēr šī atbildība. Paldies referentam par lielisko sadarbību un es ceru uz plašu atbalstu, eh, par kuru mēs arī it kā vienojāmies jau starp ēnu referentiem eh, rītdienas balsojumā. Paldies! Nākamā S un D grupas vārdā Shalde Mozes kundze. Paldies, eh, prieksēdētāja kungs! Šodien ir priecīga diena, bet tiešām bija pienācis pēdējais laiks, lai mēs iestātos par labāku to produktu uzraudzību, kur ienāk Eiropas Savienības tirgū. Mēs Eiropas parlaments jau sen esam runājuši par izstrādājumu drošību, produktu atbilstību, un tāpēc ir tik ļoti svarīgi izstrādāt noteiktus parametrus, lai kontrolētu šos produktus. Beidzot, tad jā, mēs esam šos eh, noteikumus pieņēmuši, un šobrīd uh, tiks kontrolēti arī tiešsaistē pārdotie produkti, kas Eiropas Savienībā ienāk no trešajām valstīm. Piemēram, Dānijā ļoti daudz dažādās platformās tiek pirktas rotaļlietas, un tikai neliela daļa no rotaļlietām atbilst Eiropas Savienības noteikumiem, bet eh, šie jaunie noteikumi, par kuriem mēs diskutējam šodien, ļaus nodrošināt labāku aizsardzību. Šobrīd mums ir jāatvēl tam nauda, un dalību valsta to izpildīs. Paldies, prieksēdētāji kungs! Paldies, saka prieksēdētājs, un tagad aicēra grupas grupas vārdā Tomašičs kundze vienu minūtu lūdzu. Paldies, prieksēdētāja kungs. Internets eh, ir mainījis mūsu dzīvi, tas maina mūsu rīcību, tas maina mūsu ieradumus. Mēs eh, šobrīd pat iepērkamies stipri savādāk nekā pirms tam, un interneta tirzniecība strauji pieaug. Pieaug arī uh, viltotu produktu pārdošana internetā, bet eh, patērētāji arvien vairāk paģēra, lai produktu izcelsme tiktu norādīta. Un eh, īpaši uzmanība ir jāpievērš izstrādājumiem no trešajām valstīm, ja tie, vai arī pat ja tie atbilst Eiropas Savienības likumdošanai. Mums eh, vajadzētu daudz vairāk no vienas puses aizsargāt eh, patērētāja tiesības, un no otras puses eh, nodrošināt arī vienkāršu iepirkšanos internetā. Paldies tagad Alba grupas vārdā Salimoviča kungs. Lūdzu. Vien pusotra minūte. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Pirms eh, pusotra mēneša es uh, nopirku jaunu gludeklu un pirmo reizi gludinot manu krēklu, šis sadedzināja šo manu krēklu, un es runāju ar kolēģi e, kur bija nopirkusi rotaļlietas savam bērnam, e, kuras bija tā saucamās muzikālās rotaļlietas, un viņas sāka muzicēt un dziedāt nakts vidū, un kolēģi dabūja izmest tās ārā, burtiski ārā pa logu, jo mājās tās nevarēja e, turēt. Līdz ar to Šī likumdošana mums ir nepieciešama, lai tiešām tie izstrādājumi, kas tiek pārdoti iekšējā tirgu, arī atbilst šajā parlamentā pieņemtajiem noteikumiem. Ir pienācis pēdējais laiks, lai mēs kaut ko darītu. Mēs eh, varam katru dienu runāt par noteikumiem, bet ja šie noteikumi netiks īstenot dzīvē, tad tam nav nekāda nozīme. Tātad šobrīd mēs vēlamies uzlabot iekšējā tirgus uzraudzību. Tādējādi mēs eh, no drošināsim to, lai um, viņiem nav, nebūtu uh, jāapdedzina savi mati proti nopērkot fēnu, kas uh, eh, spēja aizdegties, vai arī jūs telefonu baterija sāka kūpēt. Paldies! Mums tas bija jāizdara līdz vēlēšanām. Paldies! Paldies! Un tagad mēs esam pabeiguši politisko grupu runātāju sarakstu. Un tagad dod vārdu Sošņerts kungam vienu minūti lūdzu. Paldies, prieksēdētāja kungs! normatīvi, dažādi akti, birokrātija, sodi, komplikācijas, sarežģījumi. Lielais brālis visu uzrauga un redz. Jūs visu to atradīsiet šajā tirgus uzraudzības ziņojumā. Es uzskatu, ka tā ir debīla doma, bet nu labi, raudzīsimies uz lietām no pozitīvā rakursa. Ko mēs varam darīt ar šo ziņojumu, jo iespējams, ka tas kaut ko labu tomēr nesīs. Es domāju, ka mēs no tā varam uztaisīt origami e, dzērvi un to palidināt šajā telpā. Paldies! Nākamais koferatī kungs lūdzu. Paldies, prieksēdētāji kungs! Komisārs kundze! Es ļoti uzmanīgi uzklausīju uh, referenta teikto par eh, nedrošiem, produku, nedrošiem izstrādājumiem tirgu. Mēs eh, šeit jau tika pieminētas nedrošas rotaļlietas, bīstamas rotaļlietas. Mēs runājam par bērniem, un eh, tas attiecas arī uz tiešiem draudiem cilvēka ķermenim. Uh, kā salīdzsvarot šo e-komerciju. Es uzskatu, ka ir ārkārtīgi svarīgi, lai mēs šos noteikumus pieņemtu un arī īstenotu. Šis ir pareizais solis, un es uzskatu, ka rezultāts ir vienkārši fantastisks. Bet eh, tikpat svarīgi ir arī definēt, kādi tad ir ekonomiskie spēlētāji. Tāpēc eh, Diemžēl, diemžēl mums šā sasaukuma agrākajos gados neizdevās vienoties par vēl ambiciozāku tekstu. Tātad par produktu e, drošību mēs esam runājuši jau ilgus gadus, bet tas viss iestrēga padomē jo bija tā saucamie made in noteikumi. Bet es domāju, ka šodien priekšpēdējā mūsu darba dienā mēs esam panākuši daudz. Jebkurā gadījumā nākamā komisija šo tekstu dabūs īstenot dzīvē, un tas man tiešām priecē. Paldies, saka prieksēdētājs. Tagad pārējām pie brīvā mikrofona <clears throat> procedūras, jo esam izsmēluši runāt gribētāju sarakstu no politiskajām grupām. Uh, Un pirmā ir Grapīnī kundze, Marijas kungu. Neredzu e, šeit zālē, tāpēc dodu vārdu Grapīnī kundzei. Paldies, prieksēdētāji kungs, komisārs kundze, dargie kolēģi! Protams, e, šī regula jau sen ir pārsniegusi izmantot līdz laika termiņu. Mums vajadzētu daudz aktuālāk iestāties par Eiropas nākotni tieši iekšējā tirgu sakārtošanas jautājumu sakārtošanā. Visiem ir skaidrs, ka mums ir nepieciešama labāka tirgus uzraudzība, īpaši uzraugot tos izstrādājumus, kas Eiropā ienāk no trešajām valstīm. Tāpēc es eh, lielā mērā atbalstu Eiropas tīkla izveidas ideju. Mums ir jāizveido kontrolas standarti un tā tālāk. Tomēr neaizmirsīsim, ka mums ir jābūt arī uh, tīri reālai iespējai šos, šīs pārbaudas veikt dažādos muitas punktos. Kā jūs visi ziniet, muitas savienības izveida Eiropā vēl nav pabeigta. Un ja mums muitas savienības regula nebūs pieņemta, tad mēs visi būsim auzās. Un tomēr es ceru, ka nākamajam sasaukumam izdosies pabeigt darbu pie šiem failiem balsoju par šo iniciatīvu un vēlējos pateikt komisārai, ka e, šī regula, šis ziņojums nebūs tikai noliekams kastītē, lai put, bet arī īstenojams. Prieksēdētājs paldies un tagad dodu vārdu Bienkovskas kundzei lūdzu. Paldies, e, prieksēdētāja kungs, gudāti deputāti. Paldies par šeit izskanējušajiem komentāriem. Vispirms, e, vispirms es vēlētos jums pateikties par to, kā tik apņēmības pilnas ir strādājuši pie šā faila. Rītā balsojot, jūs skaidri iestāsieties par tirgus uzraudzību un produktu atbilstību. Es esmu pārliecināta, ka um, trialogos panāktā vienošanās ir vērtējama ļoti labi Es jau savos ievadvārdos teicu, ka labāka sadarbība starp visiem tirgus spēlētājiem, tirgus uzraudzītājiem un muitas iestādēm. Šis, šā sadarbībai ir jābūt 21. gadsimta cienīgai. Tāpēc vēlreiz vēlētos pateikties pilnīgi visiem, kas ir strādājuši pie šā faila, vēlētos pateikties parlamentam, Rumānijas prezidentūrai. Paldies! Esmu pilnīgi pārliecināta, ka mm, šī regula ir būtisks sto, solis pretim adekvātākam iekšējam tirgum Eiropas Savienībā. Paldies! Paldies! Un tagad eh, došu vārdu referentam Dantī kungam. Divas minūtes lūdzu. Paldies, eh, prieksēdētāji kungs! Es vispirms eh, tātad noslēgumu gā vārdos, eh, es ievadvārdos nepateicos eh, ēnu referentiem, bet tagad vēlētos to izdarīt. Paldies visiem par, par sadarbību pēdējo mēnešu laikā. Mēs esam diskutējuši par veselu virkni aspektu un parlamenta sarunu vedējas komandas darbs ir vērtējams ārkārtīgi augsti. Es vēlētos pateikties arī komisārai Bienkovskas kundzei un visai komisijai kopumā, jo tiešām bija tādi grūti sadarbības etapi, kad eh, šķita, ka vienošanās eh, nav iespējama, un tomēr mums tas izdevās. Austrijas prezidentūra uzsāk šīs sarunas, un eh, Rumānijas prezidentūra tās pabeigs. Burtiski pāris momenti, vispirms par finansējumu. Šī regula iet roku rokā ar vienotā tirgus programmu, un mums eh, šai regulai ir nepieciešams finansējums. Tikai tā tā varēs reāli darboties. Un es no sirds ceru, ka, ceru, ka nākamais parlaments, kad mēs eh, tā niansētāk par šo programmu jau spriedīsim, ka tad um, parlamenta eh, vēlētais eh, dažādu finansējumu piešķiršanā arī tiks piešķirts. Mums tam ir nepieciešama resursa. Vēl cits aspekts. Mēs eh, ar šo regulu un ceram, ka to arī panāksim. Uh, Mēs vēlamies, lai kā Eiropas uzņēmumi, tā arī trešo valstu uzņēmumiem, lai visiem būtu vienādi noteikumi. Bieži vien dažādu līgumu rezultātā trešo valstu uzņēmumiem Eiropas tirgus ir pieejams daudz vieglāk nekā mūsu pašražotājiem. Mums ir jāsaglabā homogenitāte un jāsaglabā arī taisnīgums arī vienādi noteikumi online un offline tirdzniecībai, kā tad mēs varam aizsargāt iekšējo tirgu. Patērētāji pieprasa, lai mūsu pieņemtie likumi un noteikumi arī tiktu īstenoti dzīvē. Tam mums ir nepieciešama tirgus uzraudzība. Un eh, visi ekonomiskie spēlētāji kopā ar eh, dalību valstu iestādēm uzraudzīs un īstenos mūsu pieņemtos likumus. Paldies! Prieksēdētājs, paldies! Tagad esam pabeiguši diskusijas par tirgus uzraudzību. Balsojums paredzēts rīt. Nākamais darba kārtības punkts ir taisnīguma un pārredzamības veicināšanu komerciālajiem lietotājiem paredzētos tiešsaistes starpniecības pakalpojumus. Tas ir Kristels Šaldemovs ziņojums, un tagad dodu vārdu referentei. Lūdzu, Šaldemovs kundze, lūdzu. Paldies, prieksēdētāji kungs, godāti kolēģi. Mēs, patērētāji, mēs eh, gribam, lai tiešsaistes starpniecības pakalpojumi būtu pāredzamāki. Vai tās būtu lidmašīnu biļetes, vai kurpes, vai mūzika, mēs e, pārbaudām dažādas cenas ar tiešsaistes starpniecības pakalpojumu palīdzību. Līdz ar to ieguvējiem vajadzētu būt kā patērētājiem, tā arī pārdevējiem. Bet patiesībā šobrīd šo tiesais starpniecības pakalpojumi nav atregulēti, un mēs esam nonākuši riktīgojos tālajos rietumos, mežonīgajos liet, rietumos. Un eh, bieži vien E, šodien jau mēs to dzirdēsim, ir pilnīgi neadekvāti noteikumi, kuri ir jāizpilda patērētājiem, vai pat šo noteikumu, ja tie vispār ir, tad tie nav pārskatāmi. Tāpēc ir tikai un vienīgi uzteicams, ka mums ar šo ziņojumu ir um, paredzēts iedibināt tiešais starpniecības pakalpojumu noteikums, un es esmu pilnīgi pārliecināta, ka tas nāks par labu arī uh, E, patērētājam. Patērētājam, ka tas, ko iegādājas internetā. Kā mums tas izdevās? Nu jā, jāsaka, ka šis ziņojums un e, patiesībā regula ir kompromiss, un tomēr darbs e, pie šīs regulas ir bijis garš. Un ar šo regulu mēs radīsim, ticiet man, daudz lielāku caurskatāmību un lielāku taisnīgu un godīgumu. Uh, Tas ir ārkārtīgi svarīgi. Tas ir ārkārtīgi svarīgi un apsveicami, pavisam konkrēti. Mums ir izdevies panākt to, ka, piemēram, izmantojot tiešsaistes pakalpojumus, tā, tie noteikumi, kas ir šobrīd izstrādāti visiem pārdevējiem, ir taisnīgāki. Tātad patērētājam ir skaidrs, kādu līgumu, uz kādu līgumu viņš parakstās. Lai nav tā, ka kaut ko nopērkot pakalpojumu, patērētājiem nav skaidrs, uz ko viņš parakstās. Mums ir izdevies panākt ļoti daudz. Komisija teica, ka e, šo um, um, tā tad noteikumu, tā tad atteikšanās no līguma ir iespējama 15 dienu laikā. Mums ir izdevies panākt. Mums ir izdevies panākt veselu virkni caurskatāmības noteikumu. Piemēram, šeit eh, būtu vērts pieminēt to, kādas ir prasības eh, tam, tam e, e, e, reitinga, reitinga sadalījumam dažādās platformās. Tātad ļoti daudzi patērētāji izmanto šos reitingus, bet kā tie tiek veidoti? Nākamais ir paredzēta astoņu dienu atteikšanās periods arī platformai. Mēs esam, piemēram, konkrēti runājuši par šūmašīnām un kad šī noteikuma tiks īstenot, tad ir ārkārtīgi svarīgi, lai tie būtu ārkārtīgi efektīvi. Tās ir dalību valstis, kuras īsteno šos noteikumus, bet mums ir šie noteikumi ļoti labi jāsagatavo. Un visbeidzot, šis ir pirmais likumdošanas akts tieši, tieši starpniecības pakalpojumu sakārtošanā. Uh, Redzēsim, vai mums eh, būs iespēja tos pārskatīt pēc kāda laika. Mēs esam izvirzījuši veselu virkni prasību, kas ir konkrēti jāpārbauda un kāda ir kritērija šiem līgumiem. Kas ir labs šajā regulā? Kaut vai tas, kā eh, visas eh, kā tiešsaistes starpniecības pakalpojumu sniegšana būs daudz caurskatāmāka. Tas gala beigās nozīmē to, ka patērētāji, kuri e, platformās nopērka izstrādājumus un pakalpojumus, ka viņiem būs pārliecība, ka viņu pirktais ir kvalitatīvs. Un, protams, e, mēs Eiropā vienmēr esam bijuši savu veidu pionieri globālo standartu iedibināšanā, un arī tas ir svarīgi. Paldies par šīm debatēm, paldies par šo ziņojumu. Paldies. Tagad Uh, juridisko lietu komitejas vārdā Zamets Dimeks. Paldies, es ļoti priecājos uzstāties um, juri komitejas vārdā. Paldies kolēģiem par sadarbību, paldies arī komisijai. Kā mēs dzirdējām, bizness arvien vairāk izmanto platformas, uh, tie ir arī mazi uzņēmumi, kas cenšas tādā veidā sasniegt patērētājus. Tāpēc mums ir vajadzīga lielāka pārredzamība un vairāk taisnīguma. Un es eh, esmu dzirdējis par to, ka turisma platforma ir palīdzējusi, ir veicinājusi turisma attīstību. Uh, Maltas biznesa birojs ir publicējis dokumentu par nākotnes vīziju, par digitālo transformēšanu un vides, eh, uzņēmē darbības vides uzlabošanu. Es ļoti priecājos, ka mēs pievērsāmies šim tēmu lokam, un tas eh, piedāvās uh, lielāku izvēli patērētājiem. Viņam nebūs jāizmanto tikai milzīgo uzņēmumu pakalpojumu. Paldies, komisārs Gabriels, komisāra ba Gabriela komisijas vārdā. Paldies, priekšsēdētāji! Gribu teikt lielu paldies Šaldemozes kundzei un arī ēnu referentiem par viņu atbalstu un par kooper labo sadarbību. Šo jautājumu mēs skatījām ļoti lielā tempā. Uh, parlaments deva savu artavu šīs regulas izstrādē, un taisnīguma un pārredzamības veicināšana tiešsaistes starpniecības pakalpojumos nāks par labu uh, patērētājiem. Noteikumi būs skaidrāki, būs lielāka arī prognozējamība. Mēs gribam turpināt attīstīt platformu, tai jākļūst plašākai, un tam šeit ir bijuši arī daudzi grozījumi priekšlikumi no Eiropas parlamenta. Uh, visā Eiropā mazie un vidēja uzņēmumi, kas izmanto platformas, varēs piesaistīt vairāk um, pircējus, vairāk klientus. Un uh, mēs esam gādājuši par to, lai interneta platformas nevarētu izvairīties no atbildības. No Mums eh, ir jānodrošina vienāda noteikumi eh, starpniecības pakalpojums eh, sniedzējiem un arī komerciāliem piedāvātājiem. Tādējādi mēs iestājamies par šo jauno regulu, kas būs spēcīgs instruments, un vesela virkne jūsu priekšlikumu atbilst arī mūsu priekšlikumam palielināt caurskatāmību īpaši šajā būtiskajā jautājumā par reitingiem. Piemēram, un eh, to arī pieminēja referente. Vēl bez šiem starpniecības pakalpojumiem tiesaistē arī meklēšanas motoriem būtu jānorāda konkrēti kritēriji, pēc kādiem šie meklēšana notiek. Mums eh, daudz vairāk vajadzētu izvairīties no krāpniecības, piemēram, ja kāda platforma ir eh, pārāk maza, tad tā ar dažādiem ar dažādu reitingu palīdzību var, piemēram, nodrošināt, eh, nodrošināt eh, dažādas juridisku, juridisku strīdu izšķiršanu. Galīgā teksta redakcija arī skaidri atspoguļo to, ka dalību valstīm šī regula būs jāīsteno, un dalību valstīm būs, jāi, būs jāizveido eh, rīku kopums, ar kur palīdzību šī regula tiks īstenota. Uh, Mūsu komisijas uzdevums būs jauno noteikumu īstenošanas uzraudzība un arī nepārtraukta informācijas apko, apko, apkopošana un apkalpošana. Uh, Mēs e, uzskatām, ka šī regula sniegs e, papildus informāciju kā par tiešsaistes starpniecības pakalpojumiem, tā arī par dažādiem meklēšanas motoriem. Un mēs e, sadarbojamies ar visām iesaistītajām pusēm šo noteikumu izstrādāšanā un īstenošanā. Es tiešām ar lielu prieku uzsvērtu gūtu e, referentes atbalstu komisijas sākotnējai idejai. Proti, mūsu kopīgā ideja ir veidot caurskatāmu starpniecības pakalpojumu kopumu. No vienas puses e, mums ir platforma uzraudzības funkcija, un e, mēs piesaistām neatkarīgus ekspertus, kuri uh, E, gada laikā sagatavos neatkarīgu un objektīvu pārskatu, bet, e, protams, e, regulā ir paredzēts arī regulas pārskatījums. Pārskatījums pēc desmit mēnešiem, kopš tā ir stājusies spēkā. Vēlreiz paldies par to, ka parlaments ir atbalstījis komisiju šajā darbā. Un es no sirds ceru, ka rīt parlaments apstiprinās šo regulu un arī jūsu ziņojumu. Paldies! Paldies! Tagad itres pārstāvēs Anna Zaborska. Lūdzu! Paldies, eh, prieksēdētājs kundze! Paldies! interneta platformas eh, dod gan ģimenes uzņēmumiem, gan jauniem uzņēmumiem lielas iespējas. Pateicoties platformām, eh, var, ir iespējams piedāvāt pakalpojumus, rekrutēt darbiniekus, piesaistīt klientus. Un mums, mūsu mērķis bija gādāt par to, lai arī mazie uzņēmumi varētu izmantot iespējas un neciestu no lielo uzņēmumu politikas. Tāpēc es centos panākt, lai uh, uzņēmumi darbības regulējums būtu pēc iespējas maigāks, lai parlaments neuzbāstu, neuzspiestu nekādas uzņēmē darbības formas. Es gribu apsveikt Šaldemozes kundzi referenti un arī uh, uh, ēnu referentus. Paldies! Līdz ar to. Eh, došu vārdu politisko grupu pārstāvjumu Žuvēna kungs. Prieksēdētāja kungs, viens no Eiropas Savienības lielākajiem panākumiem ir vienotais tirgus, un tomēr es eh, saprotu, ka uh, labāk arī Francijas uzņēmumiem ir pārdot tiešsaistē 500 miljoniem savu izstrādājumu nekā tikai 60 miljoniem francūžu. Jaunā digitālā ekonomika, kurai vēl nav izstrādāta noteikumi, tā izstrādā pati savus noteikumus. Un ja mēs ne, neiesim laikam līdzi, tad tās būs spēcīgākās ekonomikas, kuras iespiedīsies. Īpaši šīs platformas e, uzspiedīs uh, Eiropas uzņēmumiem savus noteikumus, platformas, kuras nāk no ārpuses, un mazajiem un vidējiem uzņēmumiem šiem platformām ir jāatrunā noteikumi. Uh, Protams, dalību valstu izstādītie noteikumi nav pietiekami. Piemēram, ja Francijā uzņēmums izmanto īrijā bāzētu platformu, pārdodot savus izstrādājumus Itālijā, tad kāda, kāds kodeks tiks piemērots, kāda jurisdikcija darbosies Francijas, īrijas vai Itālijas. Tāpēc mums ir nepieciešams šis Eiropas līmenis, mums ir jābūt harmonizētiem noteikumiem, kuri darbotos vismaz minimālā līmenī visās 27 dalību valstīs. Šis e, teksts e, e, ir ļoti neitrāls, to neietekmē nedz lobbyisti, nedz kāda cita deta jau vilkšanu uz savu pusi, un es vēlējos pateikt eh, tikai to, saglabāsim šo eiropeisko garu, jo es vairākam nebūšu kā kandidāts. Paldies, un tagad eh, Gerbhārdas eh, kundze, lūdzu vienu minūti. Paldies, priekšēdētāji. Gribu teikt paldies Šaldemozes kundzei par lielisko darbu un sociāldemokrātu vārdā gribu pateikt, ka atbalstīsim viņus darbu pilnībā, atbalstīsim darba rezultātu. Piemēram, Booking, Apple Store vai Edreams, eh, tām ir arvien lielāka loma uzņēmēja darbībā tiešsaistē un pieaug arī viņu tirgus vērtība bet tai pašā laikā samazinās patērētāju tiesības. Un šī regula nodrošinās taisnīgumu un pārī pārredzamību. Um, būs ir ie, iespēja izmantot uh, sankciju mehānismu, iespējas iesniegt sūdzības un tiešsaistes platformas uh, kļūs efektīvākas. Es domāju, ka tas būs ļoti labi maziem un vidējiem uzņēmumiem un patērētājiem. Paldies! Tagad Harancovas kundze lūdzu. Paldies priekšēdētāja godātā komisāras kundze. Jebkurš biznes tam ir jābūt taisnīgam, godīgam attiecībā uz klientiem un arī uz biznesa partneriem. Uh, Un eh, tāpēc arī šī regula eh, sociāla tiešsaistes starpniecības pakalpojumiem ir nepieciešama. Tiešsaistes starpniecības pakalpojumi ir mūsu ekonomikas nākotne, un mums nevajadzētu apdraudēt vai nelabvēlīgi ietekmēt mūsu Eiropas uzņēmumus. Ceļš uz eļu ir bruģēts ar labiem nodomiem, un uh, šeit mēs sastopamies ar dažādām iespējām vai centieniem īstenot uh, tādu kaitīgu politiku, izmantojot sētas durvis. Es uh, varu paziņot, ka Alde atbalstīs panākto uh, kompromisu. Un platformas, kas izmantos jaunās normas, būs pārredzamākas, būs nodrošināts lielāks taisnīgums, un mēs varēsim parādīt, ka tirgu ir iespējama arī taisnīga tirzniecība. Σε ευχαριστώ για την ομάδα των Πρασίνων. Το λόγο... Paldies. Nākamais runātājs Harantsovas kundze, Redas kundze. Mēs, piemēram, zinām, ka platformas var izmantot mazie, lai konkurētu ar lielajiem, un Dažkārt uh, lieli Eiropas uzņēmumi izrādīja vēlmi, lai šī regula būtu tāda aptverošāka nekā tā galu galā ir. Mēs gribējām, lai uh, būtu novērsta iespēja diktēt noteikumus biznesa partneriem. Mūsu mērķis bija taisnīgums un pārredzamība. Un Es gribētu pateikt, ka Šaldemozes kundze gādāja par to, lai nebūtu neierobežotas brīvības platformām, bet tai pašā laikā, lai Eiropas uzņēmumi netiktu aizbaidīti ar pārāk neiespējamām normām. Un es ļoti priecājos, ka par šo platformu failu mums izdevās tik labi vienoties. Σας ευχαριστώ. Ε, το λόγο έχει τώρα ο κύριος Ντάντι για ένα λεπτό. Danti kungs lūdzu. Paldies priekšsēdētāji, godātie kolēģi. Šī regula regulēs uh, ekonomiskās aktivitātes, ko īsteno lieli uzņēmumi. Šīs platformas izmanto ļoti daudzi klienti un pateicoties regulai būs labāka pāredzamība par to, kas ir iespējams tiešsaistes starpniecības pakalpojumu piedāvājumos šajās platformās un tiks uzlabots arī taisnīgums. Platforma gādās par to, lai miljonu cilvēku, kas arvien biežāk iepērks tiešsaistē, varētu iegādāties produktus par zemākām cenām. Un Eiropas parlaments ir apliecinājis, ka tas nepiekāpsies digitālo milžu priekšā, bet izstrādājis normatīvus, kas, eh, kas ir godīgi un caurskatāmi. Paldies! Līdz ar to runātāju saraksts ir noslēgts. Brīvā mikrofonā neviens nav pieteicies. Vēlreiz Gabriels Kunze komisijas vārdā. Paldies! Priekšsēdētāji kungs, es vēlreiz vēlētos pateikties visiem deputātiem, kur piedalījās eh, diskusijās. No komisijas puses vēlreiz vēlētos uzteikt panākto šās regulas tekstu uzlabošanā. Kā jau šeit izskanēja, ir panāks ļoti labs līdzsvars starp dažādām politiskajām interesēm un ekonomiskajām interesēm. Līdz ar to jūsu atbalsts būs ļoti labs atbalsts kā mazajiem un vidējiem uzņēmumiem, uzņēmumiem, tā arī Eiropas iedzīvotājiem. Iedzīvotājiem un uzņēmumiem, kuri, protams, vēlas eh, caurskatāmību šīs tiešsaistes platformu darbībā. Paldies Šaldemons skundzei, paldies visiem tiem, kuri deva savu ieguldījumu šajā darbā. Darbā, lai šis eh, lai darbs pie šās regulas eh, nask virzītos uz priekšu. Mēs esam spēluši būtisku soli uz priekšu um, digitālā tirgus izveidē un arī iedzīvotāju vēlmi izpildē. Paldies, prieksēdētais kundze, es arī jums vēlētos pateikties un tagad dodu vārdu divas minūtes Šaldemons kundzei, lūdzu. Tak for Paldies, paldies par man vēlreiz doto vārdu, un arī jums, visi kolēģi, vēlētos pateikties. Es piekrītu šeit izskanējušajām idejām, un arī es tiešām esmu ļoti priecīga, ka mums ir izdevies panākt tik sabalansētu rezultātu. Rezultātu, kas ir pieņemams kā platformām, tā ražotājiem, nu, nemaz nerunājot par daudz miljonu patērētāju grupu lapu. Šeit jau izskanēja, ka sadarbība mums ir bijusi ļoti laba, un es vēlētos eh, milzīgi pateicību izteikt arī Rumānijas prezidentūrai. Un es esmu pilnīgi pārliecināta, ka tuvākajos mēnešos eh, Rītdien pēc balsošanas šis darbs tikai tā uzsāksies. Komisija sarunu vešanas gaitā ir bijusi ļoti sadarba griboša. Ir ļoti patīkam redzēt, ka e, strādājot atvērt, strādājot atklāti un izrādot gribu kaut ko panākt iedzīvotāju un Eiropas labā, mums daudz kas izdodās. Esmu lepna par šo par sarunu rezultātā panākto, un kā jau šeit izskanēja, tas ir tikai pirmais solis. Protams, ka mēs raudzīsimies uz rezultātu izpildi, regula tiks pārskatīta, bet eh, es domāju, ka eh, šī regula varētu sakārtot eh, platformu darbību un rādīt arī sava veida gaismu tuneļa galā visiem, um, visai pārējai pasaulē. Paldies! Līdz ar to debatas par šo jautājumu beigušās. Balsojums būs rīt. Nākamais darba kārtības jautājums. Daltona ziņojums par ES patērētāju tiesību aizsardzības noteikumu labāk izpildu un modernizēšanu. Vārds referentam 4 minūtes lūdzu. Paldies! Šī pakete jāstiprina patērētāja tiesības internetu laikmetā, eh, sniedzot jaunas aizsardzības tiesības. Paldies ēnu referentiem, Rumānijas prezidentūrai un Eiropas komisijai par smago darbu un apņemību panākt vienošanos pirms Eiropas parlamenta vēlēšanām. Mums bija tikai trīs mēnešus līdz sarunu pabeigšanai no sarunu uzsākšanas. Uh, pēc desmit stundām, sarunu stundām trilogā mums izdevās panākt vienošanos. Daži no jums apzināsies, ka šī uh, vienošanās vēl eh, tika eh, komisijai eh, pielabot. Taču galvenais saturs ir saglabāts, patērētājs vairs nevarēs maldināt ar produktiem, kuri tiek duālā kvalitātē dažādās dalībvalstīs pārdoti. Uh, kas ir patērētāja aizsardzības pārkāpums. Piekrītu, ka vajadzēja būt vēl e, drosmīgākiem, bet e, gribu teikt arī to, ka e, ja kāds no grozījumiem tiks apstiprināts, viss vienošanās tik izgāzīsies komisija un padomju jau teikusi, ka viņi ir jau piekāpšies tik tālu, cik var. E, tātad, ja grozījumi tiks pieņemti, tad nebūs vienošanās, nebūs nekādas duālās kvalitātes noteikumu tikai dažas nedēļas pirms vēlēšanām. Tas nepalīdzēs eh, patērētājiem, kuri pat laban tiek maldināti, nebūs eh, nekādas viņa aizsardzības un arī patērētāja tiesība aizsardzības netiks stiprināts. Viņi nevarēs noteikt sodus. Un tas arī patērēt eh, ražotājs neaizsargās, kurus konkurenti joprojām negodprātīgi ar viņiem konkurē duālā kvalitāte tiks eh, iecementēta gadiem, ja ne uz mūžīgiem laikiem. Taču šī vienošanās ir pirmais solis. Duālās kvalitātes produkti pirmo reizi eh, šeit eh, minēti un mm, šie jautājumi būs jārisina. Tie ir konkrēti soļi, nevis, nekas, nevis kaut kas nerealistisks. Un šī pakete ir uh, kas vairāk nekā tikai par duālu kvalitāti šeit runa ir būtiski uzlabojumi patērētāja aizsardzībai, kurus mēs nedrīkstam atlikt. Parlamenta prasības vairākās jomās ir atbalstīt. Piemēram, attiecībā uz biļešu pirkšanu uh, faniem, kas uh, Eh, grib iegādāties biļetes eh, par saprātīgu cenu, eh, krāpšana attiecībos biļešu pārdošana vairs netiks pieļauta, tā ir laba ziņa, un arī tiešsaites vērtējumi, piemēram, attiecībā uz cenām, kas piedāvāti internetā kādam produktam, tiks regulēta un labāk uzraudzība E, internetā ir daudz informācijas, no kā var iegūt patērētājs, bet tas ir jāuzrauga, lai tā būtu e, go, e, godīga konkurence šajā jomā. Patērētājiem jau var paļauties uz informāciju, ko tie saņem, meklējot vajadzīgo produktu. Paldies arī komisijām padomē, ka viņi snieguši savu atbalstu. Eiropas patērētāju tiesības. E, C, ECR e aplikācija, kā man patīk tos to saukt, e, sniegs plašas iespējas un patērētājiem tas ir liels solis, e, lai stiprinātu viņu uzticēšanos e-komercijai. Ja mēs pieņemsim rīt balsojumā, to būs pagājis tikai gads no komisijas priekšlikuma sagatavošana līdz šī darba rezultātam. Paldies ēnu referentiem, kas panāca kompromisu Paldies arī sekretariātam un juridiskiem dienestiem par smago darbu. Eh, šie noteikumi tiešām būs liels solis patērētāju tiesību aizsardzībās ikdienas dzīvē. Neaizkavēsim to pieņemšanu, pieņemsim to rīt. Paldies! Komisijas vārdā Jurovas kundze priekšsēža kungs, godājumie deputāti, sākšu ar pateicību referentam Daltona kungam, referentam un IMCO komitejai par smago darbu, kas ļauj mums panākt ātru vienošanos attiecībā šo ļoti svarīgo dokumentu. Tas eh, pārsniedz komisijas priekšlikums daudzās jomās. Paldies parlamentam par darbu, lai uzlabotu patērētāju tiesības īpaši attiecībā uz digitāliem tirgiem, bet Šī direktīva arī stiprinās patērētāju tiesības, mēs nodrošināsim harmonizētākus sodus, un tās varēs piemērot patērētāju tiesību aizsardzības iestādes visās 28 valstīs. varēs noteikt e, sodus līdz 4% e, gada apgrozījumu. Negodīga konkurence tiks tādējādi mazināta līgumi varēs tikt laukti, eh, tiks izmaksāts kompensācijas. Mm, tas viss ir ļoti vajadzīgs. Direktīva arī ieviesīs vairākus pasākumus, lai nepieļautu patērētāju maldināšanu tiešsaitē un uzlabotu caurspīdīgumu tiešsaitē. Mēs nepieļausim vairs viltus patērētāju eh, eh, atsauksmu publicēšanu vairs nebūs viltus uh, atlaižu, lai muļķotu patērētājs, un arī ir skaidri jānorāda, ja patērētāji ir piekrituši līgumam, kur nav uh, pienākumu maksāt, viņam tomēr ir tiesības. Runājot par duālos kvalitātes problēmu, daudz cilvēki ir par šo, uh, pret to cīnījušies jau gadiem. Uh, un tādējādi ir pievērsta uzmanība šim jautājumam. Tas ir iekļauts politiskajā darba kārtībā. Tādēļ priecājos, ka komisija šajā normatīvajā aktā pirmo reizi ir e, spēra solis, lai duālo e, kvalitāte tiktu izbeigta un visi patērētāji visā Eiropā e, saņemtu to pašu produktu ar to pašu sastāvu. Tas ir bijis ļoti sensitīvs jautājums sarunās, un teksts, kas tagad ir uz galda, ir kompromiss, ko ir panākuši padomas un parlamenta sarunvedēji pēc, piekrītu Daltonu kungam, ļoti sarežģītām, bet es teiktu arī konstruktīvām sarunām. Mēs vēlamies, lai privātais sektors uzņemtos atbildību un duālās kvalitātes praksa beigtos. Tagad ir pilnīgi skaidrs, ka uh, kvalitātes krāpšana vairs nebūs iespējama un e, it kā identiski produkti ar pilnīgi dažādu sastāvu var e, pārdot. Tas ir solis uz priekšu. Es priecājos, ka pēc spiediena, ko esam izdarījuši, daudzi ražotāji jau savus receptus ir pielāgojuši, lai būtu vienota recepte visā Eiropas Savienībā. Uh, Šos soļus esam spēruši ar omnibus priešlikumu un pēc uh, viedokļa apmaiņām par šo jautājumu es zinu, ka citi uzņēmumi strādā pie izmaiņu uh, vai atšķirību uh, izbeigšanas, lai nebūtu šāda uh, patērētāja viltoju, uh, maldinājumu un uh, viltus produktu, kuriem ir jāpazūda mūsu tirgiem. Es gaidu, ka uh, ražotāji izbeigs šo duālās kvalitātes praksi, eh, kur tā turpinās, tur ir jābūt pamatojumam. Eh, tirgotājiem ir tad jāvar pierādīt eh, leģitimitāte. Jebkāda veida duālā kvalitāte ir jāpamato ļoti nopietni. Un sastajā pantā nevis an, pielikumā uh, ir e, noteikts arī diezgan e, svarīgs e, princips, e, kuru nacionālas e, iestādes visā Eiropā pielieto. E, Itālijas varas iestādes, piemēram, to izmantoja, lai noteikti sodas Vizēru un Rainēram par e, patieso biļešu cenu e, slēpšanu Šis pāns e, ir ļoti svarīgs mūsu patērētājiem. Piemēram, nesen ir iesniegta prasība pret e, piecām autonomas uzņēmumiem, kas e, skaidri ne sniedz informāciju par savu piedāvājumu saturu mm, un cenām. Komisija rūpīgi uzraudzīs šīs uh, Eh, šī normatīvā akta piemērošanu. Šogad mēs piedāvājam 1 miljonu asignējumus eh, patērētāju programmai, lai to arī nodrošinātu. Eiropas parlamentam būs pilotprojekts, ar kur palīdzību 1,2 miljonu mm, tiks piešķirt patērētāju tiesību aizsardzības organizācijām lai tās stiprinātu. Un visbeidzot, ir arī tekstā skaidra pārskatīšanas klauzula. Mēs turpināsim pēc diviem gadiem, eh, kad direktīva būs darbojusies, eh, izvērtēt, eh, kādi ir rezultāti, lai saprastu, vai ir jāpieņem vēl stingrāki pasākumi. Godēmi deputāti, vēlos paust savu patieso cerību, ka Ar šī normatīvā akta palīdzība mēs varēsim labāk aizsargāt patērētāju tiesības, un tas rīt gūs jūs atbalstu balsojumā. Paldies! Tagad politisko grupu pārstāvja ETP grupas vārdā Švā, eh, Tūnas un Hoensteinas kundze pusotru minūti. Komisāri, kolēģi! šī direktīva sniedz labus risinājumus patērētāja interesēs, taču uh, pamat problēma tomēr nav atrisināta, proti produktu duālā kvalitāte, kas ir ar identisku iepakojumu. Mums ir vesels saraksts ar pamatotiem izņēmumiem, kā komisāri pati ir teikusi, taču tiem ir jābūt pamatotiem izņēmumiem. Direktīva neiz, neaizliedz e, šādu praksu kopumā, bet tikai tad, ja tā ir negodīga. Es dzīvoju netālu no Vācijas robežas, un es nopirku Vācijā sieru. Krēmasieru. Eh, Vācijā eh, ir 100%, bet eh, Krākovā arī tam ir piena pulveris arī. Atkal Polnijā arī ir citi piemaisījumi Filadelfijas sieram nekā Vācijā. Uh, Te Krakovā ir 1% eh, augļu satura un 50 reizes vairāk Strasbūrā. Tā paša zīmoltējai. Tādēļ es kopā ar simts kolēģiem esmu parakstījis eh, grozījumu, kas šādu negodīgu praksi aizliedz. Un lūdzu jūsu atbalstam, jo nav uh, Eiropas patērētājiem labāks vai sliktāks gaumas. Tirgum ir jābūt vienādam, vienādam taisnīgam visiem. Paldies, es un tie grupas vārdā. Viceprezidentu Gebhārta, divas minūtes. Man godīgi jāsaka, ka šajā pasākuma paketē, par kuru mēs rīt balsosim, ir daudz labu priešlikumu iestrādāti, tie ir e, būtiski uzlabojumi pilsoņu patērētāju interesēs, un es gribu pateikties referentam par labo darbu. Uh, bet arī paldies komisārai un padomjas prezidentūrai, kas ir eh, arī būtisku ieguldījumu devuši šajā darbā. Šiem pozitīvie eh, pasākumi modernizēs eh, platformu caurspīdīgumu. Mēs esam arī paredzējuši, lai pakalpojumi, kas ir bez maksas, arī viņiem tomēr būtu pienākumi patērētājiem ir e, tiesiskā aizsardzība labāk jānodrošina. E, un ir arī sodi, e, ja tiek pārkāptas patērētāju tiesības. V, vismaz 4% ikgadē